parlamentu šajā jautājumā, balstoties uz līguma piedāvāto juridisko ietvaru. Paldies! Paldies! Līdz ar to esam noslēguši diskusijas par šo jautājumu un mēs balsosim 4. pulksten 12. Tagad izskatīsim Ēlerkunga ziņojumu par civil-militāro sadarbību un civilo un militāro spēju attīstīšanu. Vārds referentam uz četrām minūtēm lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, godātie deputāti. Eiropas Savienības dalību valstis starptautiskā līmenī ir apņēmušās sniegt savu ieguldījumu, lai varētu labāk pārvaldīt dažādas militārās krīzes visā pasaulē. Šī apņemšanās un dotais vārds uh, ir jātur. Protams, diemžēl šie solījumi bieži vien uh, pastāv tikai uz papīra. Nekas netiek darīts. Eiropas Savienības misijas, Eiroleks vai Eipol jau par 25% nav aizpildītas uh, tukšās vietas, un dalību valsts savu solījumu nav pildījušas. Dalību valstīm ir jāuzlabo Eiropas Savienības civil-militārās spējas, bieži vien, diemžēl, tie ir tikai skaisti mērķi, kas nav realizējušies. Mēs pašiniciatīvas ziņojumā runājam par šo civil-militāro struktūru attīstību un par to, kā labāk šīs dažādās struktūras koordinēt. Šajā ziņojumā mēs konkrēti formulējam to, ka īpašās civil-militārās spējas, kas piemīta ES, ir viens no būtiskākajiem mūsu ārlietu instrumentiem, EDAP ietvaros. Ņemot vērā e, Lisabons līguma piešķirtās jaunās pilnvaras, Eiropas parlaments e, ir uzsācis savu darbu šajā jomā. Mēs esam sākumā radījuši e, empirisku pamatu sagatavotajam pašiniciatīvas ziņojumam, un tas tika pieņemts ārlietu komitejā ar lielu balsu vairākumu. Mēs runājam gan par stratēģiju, vajadzēja izveidot konkrētas struktūras, lai uh, civilās un militārās spējas varētu attīstīt pēc iespējas līdzsvarotāk, ņemot vērā arī jauno ārlietu dienestu iesaisti. Runājot par operatīvo līmeni ir jāizveido eh, tāds kā visa Eiropas štābs, kurā dalību valsts varētu sniegt savu ieguldījumu, ir jārada pietiekama laba stimulu sistēma dalību valstu ekspertiem, lai viņi varētu piedalīties šajā kopīgajā darbā un eh, varētu parūpēties par nepieciešamā personāla piedāvāšanu šai struktūrai. Mēs runājam arī par civilā un militārā personāla apmācību. Ir izteikti arī vairāk priekšlikumu, kā varētu finansēt eh, esošās misijas saskaņā ar 41. līguma pāntu. Tālāk tiek runāts par krīžu pārvaldību, it sevišķi ņemot vērā eh, spēcīgāku sadarbības ar policiju un militārajām struktūrām. Eh, vien dažas šādas struktūras jau darbojas, bet, protams, ir jāuzdod arī jautājums, kā šos instrumentus varētu labāk saskaņot konkrētos gadījumos. Un ir jābūt arī skaidrai šķirtnei starp civilajām un militārajām misijām misijām. Tālāk runājot par kaujas vienībām, mēs pieprasām jaunu virzību, jaunu orientāciju, mēs runājam par jauniem finansējumu mehānismiem, par kaujas vienību eh, spēcināšanu, ņemot vērā Oslo vadlīnijas un par to, ka šīs kaujas vienības varētu arī labāk un efektīvāk izmantot dažādās civilās misijās. Un, protams, ir jāpaplašina šī definīcija, ko mēs īsti saprotam ar kaujas vienību uh, uzdevumiem. Tālāk runājot par tehnikas duālo izmantošanu, jo to arī ir iespējams izmantot gan militāriem, gan civiliem mērķiem, par to mēs lauzām galvu, kā to vislabāk uh, konkretizēt. Uh, Mēs runājam arī par eh, starptautisko sadarbību ar ANO un NATO. Vajadzētu izvairīties no dubult struktūru izveidošanas, ir labāk jāizmanto jau pastāvošās struktūras, Ir domāts arī par kopīgas gaisa transporta kapacitātes izveidošanu, ir arī Berlīne plus vienošanās par labāku sadarbību krīžu gadījumos. Dāmas un kungi, es domāju, ka mēs esam attaisnojuši jaunās pilnvaras un pienākums, kas gulst uz mūsu pleciem. Ziņojums um, AFET komitejā tika pārliecinoši atbalstīts, nestoties uz politisko grupu robežām, un es ceru, ka mēs nākotnē Eiropas Savienībā civil militārās struktūras varēsim pēc iespējas labāk izbūvēt. Paldies! Paldies, brīvais mikrofons. Tikai viens runātājs pieteicies. Segedī, kungs minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti. Manuprāt, kas svarīgākais ir tas, eh, vai kā nodrošināt uh, militāru un civilu uh, sadarbību. Mēs uzskatām, ka jā, šī sadarbība starp civilo un militāro spēju kopumu tas ir ļoti svarīgi un arī šeit sniedz lielisku piemēru. Uh, Arī 2007. gadā arī notika uh, šī sadarbība dažādu dabas katastrofu gadījumā, dalot, uh, piemēram, maizi un mazinot katastrofu sēkas. Taču mm, šī uh, apvienībai nebija izteikti pateicība. Lūdzu, otrādi, Ungārijas valdība to vienkārši uh, um, iznīcināja. Taču šie organismi ir ļoti efektīvi, ir jārespektē visi cilvēki, kuri vēlas piedalīties šādās aktivitātēs, kur vēlas um, sargāt dabu, un arī viņi ir jārespektē šie cilvēki sabiedrībā. Liels paldies! Arī Nauzarkungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, ja mēs runājam par civilajiem un militāriem instrumentiem. Šāda apvienošana jau pastāv, ir arī apkopota informācija gan par civilajām, gan par militārajām struktūrām. Mums vajadzētu arī uzsvērt to, ka Eiropas Savienība uh, Trešajās valstīs eh, vislielāko ieguldījumu var sniegt tieši izmantojot civilos instrumentus un tādā veidā gūt atzinību. Mums vajadzētu nošķirt gan civilos, gan militāros instrumentus, bet ko es īstenībā vēlējos teikt? Eh, kolēģis nu pat par to izteicās, un tas man patiešām rada lielas bažas. Eh, Ungārijas Jobbik partija uh, devās maršā Austrijā un viņiem bija uzpleči uz pleciem, viņi rokās nesa eh, karabīnes, man šķiet tas absolūti nav pieņemami un mums noteikti par to vajadzētu izteikties, mums vajadzētu vērsties pret šādu kustību, jo tas neatbalsta Eiropas Savienības vērtības. Paldies! Eh, l'onorevole eh, Enesa e Erinauzer accet. Erinauzer kungs, tā jūs pieņemat uh, jautājumu, zilās kārtas jautājumu no kolēģa. Jā. Uh, pavisam īsa atbilde. Uh, to, ko teica kolēģis, ir absolūti meli, jo big ir. Uh, Ungāru tātad eh, šī vienība, un tā nekad nav veikusi šādu likumu pārkāpumus, kā tika minēta kolēģa runa eh, neoliberāļu propagandas pārtīja, kas eh, mēģina norādīt uz šo apvienību, bet tā nekad nav pārkāpusi nekādus likumus. Es atvainojos, es nekad neteicu, ka uh, Jobika partija būtu pārkāpus līkumu. Es teicu, ka viņi vienkārši tur braši maršēja mūsu valstī ar uzplečiem un karabīnēm, un par to jūs vispār neko nepateicāt, dargais kolēģi. Ne, uh, eh, diam ora la parola. Uh... Labi, tagad vārds komisijai. Demenēki kundze, lūdzu. Thank you, madam. Paldies, priekšsētājs kundze. Es koncentrēšos uz uh, ziņojumu, ņemot vērā, ka tas ir ļoti svarīgs un liederīgs. Esmu priecīga un var pateikties arī visiem deputātiem, kas izteicās. Nu, ziņojums ir ļoti svarīgs, jo šeit mēs koncentrējamies uz uh, civilā un militāro sadarbību. Tā ir arī komisijas priekš prioritāte. Uh, Un tas e, attiecas arī uz Eiropas visaptvarošu pieeju krīžu risināšanā. E, Eiropas Savienības ārējā dienesta izveide arī norāda uz to, cik mums svarīgi ir šī prioritāte, šī dienesta izveide un koncepcija. Uh, tas viss iet arī tādā virzienā, kā tas arī ir atrunāts ziņojumā, jo īpaši iekļaujot arī kopīgās drošības un aizsardzības struktūras ārējā dienesta darbībā. Mēs atbalstām arī civilo spēju attīstīšanu un arī nodrošināt resursu līdzvērtīgu pārdali. Uh, ir eh, panākt vienošanās par šiem nosacījumiem un nepieciešamo ekspertīzi, kā visi zina, eh, līdz šim tas nebija iespējams. Vairāki punkti arī ir ņemti vērā ziņojumā, īpaši rīcība un pasākumu, kādu varētu uzsākt, jo īpaši tas attiecas uz eh, civilo militāro spēju sinerģiju, labāk izmantot arī Eiropas Sanības cīņu grupas, apmācību, finansēšanu, sadarbību ar uh, galvenajām iesaistītajām pusēm, jo īpaši NATO un ANO atbalstām arī Eiropas Savienības un ANO saiknes stiprināšanu. Esam jau daudz darījuši kopā. Augstais pārstāvis arī ir tī, pārstāvi tiksies arī ANO ģenerālsekretāru Lisabonā pagājušajā sestdienā. Uh, Arī attiecības starp uh, NATO un Eiropas Savienību ir ļoti svarīgas, un to uzsvēr, tas tika arī uzsvērts uh, vakardien NATO samitā Lisabona. Mēs arī iestājāmies par to, lai īstenot visus praktiskos pasākumus, kas var stiprināt konkrētu sadarbību starp Eiropas Savienību un NATO. When... Un nodrošināt arī praktisku sadarbību. Eiropas komisija un arī augstā pārstāve vēlas sadarboties ar Eiropas parlamentu, strādāt pie šī svarīgā jautājuma, kas attiec uz civilu militāro sadarbību. Paldies, priekšsēde! Paldies! Balsojums notiks rītdien 11.30, nākamā sēde 23. novembrī rītdien, otrdien no 9 līdz 1, no 15 līdz 23. Un darba kārtība ir pieejama parlamentā mājaslapā, sēde tiek slēgta.